gribētu jums pateikt, ka Marko Papato un Babicka un Čārls Tanoks un Helga Trupl ir parakstījuši arī rakstisko deklarāciju numur 86 par TDM televīzijas pārraidēm no Ķīnas. Un mm, tur ir parakstījušies vairāk kā pusi parlamenta deputātu, un saskaņā ar 116. reglamentu punktu mēs e, nu, nodosim šo dokumentu jūtalsat ar visiem vārdiem, visiem uzvārdiem, kas ir parakstījušies zem šī teksta. Un tagad es došu vārdu Kapato kungam par šo te tēmu. Anome... Paldies, priekšsēdētāji! Visu to vārdā, kuri ir parakstījuši šo iniciatīvu. Es gribētu pateikties, um, pateikties visiem tiem uh, deputātiem, kur pieprasa, lai ETLS atsāktu uh, translāciju Ķīnā, jo uh, tiesības uz informāciju ir pamattiesības, un šis parlaments ir apstiprinājis ar Saharov balvu un citām iniciatīvām, uh, Kad mēs kritizējam cilvēkties, e, mēs kritizējam cilvēktiesību neievērošanu, mēs to darām, lai palīdzētu Ķīnas iedzīvotājiem baudīt izteiksmes brīvību. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad balsosim vienkāršotās procedūras ietvaros par Maķu kundz ziņojumu Afganistānai piešķirto Eiropas Savienības līdzekļu izlietojums kontro. E, personālais balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Lūdzu, lūdzu, kolēģi, ieņemiet vietas.